finale. Un darbs ir jāpabeidz ga, gala fāzē, un ir jāpabeidz, tā tad ar to es gribu teikt, ka jāpabeidz līdz gada beigām pie ratificēšanas. Hawkins. Paldies, Hārkins kundze, jums, protams, ir papildus jautājums. Paldies priekšsēdētājiem, paldies arī padomē par atbildi. Man ir prieks dzirdēt, ka jūs sacījāt, ka to varētu pabeigt līdz gada beigām, jo 16 dalībvalsts jau ir ratificējušas eh, tātad šo te konvenciju. Vai Eiropas Savienība kā tāda nevarētu ratificēt šo konvenciju, jo jūs minējāt virkni pantu, taču ir virkne pantu pašā konvencijā, kas atsaucas uz uh, saprātīgu cilvēku iekārtošanu, uh, kuriem ir invaliditāte un citi. Bet es gribētu jautāt, kāda būs Eiropas Savienības pašas ietekme uh, ja tā uh, eh, ratificēs šo te konvenciju, kā tā varēs ietekmēt tās valsts, kas to vēl nav izdarījušas. Paldies! Alors, je, je, je reviens sur... Es atgriežos pie viena elementa. Šeit ir un pat 13 dalībvalstīm, kas ir konvenciju ratificējušas. Es gribēju tās nosaukt. Austrija, Beļģija, Čehija, Dānija, Vācija, Ungārija, Itālija, Portugāle, Slovenija, Spānija, Zviedrija, apvienotā karalista un Francija ir ratificējušas šo konvenciju. Pašreizējā situācija ir jāgaida vienošanās pār rīcības kodeksu starp dalību valstīm un komisiju. Pirms tiek iesniegts apstiprināšanas instruments formālā kārtībā, kas nozīmēs ratifikāciju no Eiropas Savienības puses konvencijai par personu invaliditāti tiesībām. Kādi būs nākamie etapi pēc ratifikācijas pabeigšanas, tad padomu varēs atgriezties pie jautājumu par aktīvu e, personu ar invalidu attiecību veicināšanu, to piedāvā vairākas dalību valstis, un darbs pie šī projekta ies roku rokā ar Eiropas stratēģijas 2010-2020 e, gadam sagatavošanu personām ar invaliditāti. Un šī stratēģija būs ar darba plānu tuvākajiem desmit gadiem, ar mērķi garantēt to, ka personas ar invaliditāti var pilnībā izmantot savas tiesības un brīvības. Thank you. I have, uh... Paldies. Man ir divi papildus jautājumi. Ļaušu tos uzdot vienu pēc otra un tad lūkšu jums, ministra kungs, tikt galā ar tiem abiem reize. Uh, Zemkas kungs un Blinkevičūtes kundze. Zemkas kungs pirmais un pēc tam jūs. Ja atļausit. Ministra kungs, es gribētu uzdot, manuprāt, svarīgu jautājumu. Situācija ir ļoti sarežģīta, jo no 27 dalībvalstīm tikai 13 ir ratificējušas konvenciju, bet lielākā daļa tātad 14 vēl to nav izdarījušas. Un mans jautājums ir sakojošais. Vai jūs zināt? Kāpēc tikai puse dalību valstu ir, rakst, eh, ir ratificējuši šo svarīgo konvenciju? Blinkeviča eh, Čūtis kundze lūdzu jūsu jautājums. Paldies, Paldies priekšsēdētāji. Ministru kungs. Paldies par atbildi. Un es gribētu zināt, kāpēc dalībvalstis nesteidzas ratificēt šo apvienoto nāciju konvenciju. Varbūt viņas baidās uzņemties atbildību. Vai viņas eh, baidās to, ka, eh, par to, ka invalīdi varētu kļūt vien līdztiesīgi ar pāriem sabiedrības locekļiem? Es domāju, kā tad, ka šī direktīva, eh, ka šī konvencija, šī konvencija ir solis uz priekšu, kā norit darbi turpmāk? Paldies! Alors, les travaux, évidemment, se... Uh, sanāksmes un darbi notiek saskaņā ar dalībvalstīm, bet tomēr vēlos sacīt, ka mēs varam justies vīlušies, pat skeptiski par to, kādā tempā atsevišķas dalībvalstis ratificē konvenciju, jo trešoreiz jau atkārtoju, ka tikai 13 dalībvalstis ir ratificējušas, un es domāju, ka īpaši iemesli šeit nav vienīgi tas veids, kā. Uh, Katra dalībvalsts ratificē konvenciju, ir atšķirīgs. Un es negribu slēpties aiz šī argumenta, bet man ir arī jāsaka, ka šajā jomā, tāpat kā daudzās citās, ir jautājums par zināmu nacionālu suverenitāti tajā, kā dalībvalstis veids ratificēšanu. Protams, varētu teikt, ka vajadzētu virzīties ātrāk, kā dalībvalsts varētu strādāt vairāk kopā, tomēr e, vairākos jautājumos ir runa par nacionālu suverenitāti. You, minister. Paldies, ministra kungs, un pāriem pie nākamā jautājuma, kuru sākotnēji iedeva, e, iesniedza Mičel kungs bet eh, šauku to pārņem Gines skundze, un tā ir saist, šis jautājums ir saistīts ar epilepsijas ārstēšanu. Lūdzu, papildi jautājums. Prieksēdētāji, dargie kolēģi, vēlos pateikties, pat ja viņš nav klāts, deputātam, kurš uzdev šo jautājumu par viņu interesētību šajā jomā. Neirodeģeneratīvās slimības, neiroloģiskā traucējumi, smadzeņu slimības, kas nav eh, psihiatriskas, eh, kur ietilpst arī epilepsija, ir ļoti eh, liels rūpju objekts mūsu pilsoņiem. Un Eiropas Savienība saskaņā ar līgumu aicina dalību valsts strādāt Eh, sabiedrības veselības un slimību profilaks jomā. Attiecīgi Eiropas Savienības eh, pieeja ir horizontāla un koncentrējas uz cīņu pret personu diskrimināciju un stigmu tām personām, kas cieš no neiroloģiskās attiecības traucējumiem, smadzeņu nepsihitriskām slimībām, neirodeģeneratīvām slimībām. Un šajā sakarā padomu savos secinājumos saistībā ar cīņu pret diskrimināciju, kas ir saistām ar minētiem slimībām, aicina dalību valstis piešķirst īpašu uzmanību visām problēmām, kas ir saistītas ar šādu diskrimināciju un stigmatizāciju saistībā ar garīgiem un nervu slimībām visās vecuma grupās, un lai šis jautājums tiktu atzīts piešķirot īpašu uzmanību risku, atstumtības risku samazināšanai 2005. gada 3. jūnijas secinājumos par kopienas sadarbību garīgās veselības jomā padome aicināja dalību valstis e, īstenot pie ministru konferences e, un e, PVO Helsinkos pieņemto darba plānu 2005. gada janvārī. Un visbeidzot, padome ir īpaši iesaistījusies e, cīņā pret e, minētajā grupā ietilpstošu slimību, Alzheimer slimību. Un šeit ir jāmin 2008. gada 16. decembris secinājumi cīņā pret neirodeģeneratīvām slimībām, kas saistāmas ar vecumu, tīpaši Alzheimeru un ar 2009. gada 3. decembra secinājumiem E, saistībā ar pētījumiem Eiropā, kas attiecas uz pilotu programmas uzsākšanu veltītu cīņai pret neirodeģeneratīvām slimībām, it īpaši Alzheimer slimībai. Paldies, um, Maginas skundze, jums vārds. Paldies priekšsēdētāji, pateicos arī padomas pārstāvim par atbildes. Eh, gribētu arī novērtēt eh, G. Mičela darbu uzdodot šo jautājumu. Vai jūs varētu pastāstīt, kāda reālā situācija dažādās valstīs? Jo tik tiešām iespējama ārstēšana epilepsija ir atkarīga no tā, kur jūs dzīvojat, un pastāv milzīga problēma. Daudzās valstīs eh, trūkst neirologi. Vai jūs varētu pastāstīt arī, kādas kāda tam ir ietekme uz pārobežu veselības pakotni, par ko šobrīd notiek diskusijas, jo, ja šo slimību neārstē, cilvēki cieš daudz smagāk nekā tad, ja ir adekvāta ārstēšana, un tas ir mm, ļoti žēl, ka dažādās dalību valstīs ir atšķirīgi uh, aprūpas līmeņi cilvēkiem ar epilepsiju. Paldies, ministra kungs, jums vārds. Alors, je pense que vous avez tout à fait. Jūs uh, norādījāt uh, tikko pilnīgi pareizi par kvalitatīvo medicīnisko aspektu, kas ir saistīts ar dažādām dalībvalstīm. Mēs esam, vēl esam ļoti tālu no kvalitatīvas harmonizācijas veselības aprūpē. Tas izriet arī no tā fakta, ka veselības eh, jomā Eiropas Savienības eh, prerogatīvas ir samēlā neliels, salīdzinām ar nacionālajām prerogatīvām, un jūs E, pilnīgi pareizi citēt pārrobežu paketi, jo tas ir viens elements, kas varētu palīdzēt pavirzīt uz augšu atsevišķus kvalitatīvus aspektus veselības aprūpē. Vēlos atgādināt, ka Beļģijas prezidentūras laikā padome turpinās līdz galam šīs sarunas ar mērķi maksimāli tuvināt uh, viedokļus, lai varētu panākt vienošanos otrajā lasījumā šai paketē par pārrobežu veselības aprūpi. E, grafiks ir saspringts, darbs uzdevums ir grūts, bet mēs vēlamies tikt e, ar to galā līdz decembra beigām. Thank you. Paldies. Vairāk papildus jautājumu nav par šo mutisko jautājumu, tāpēc pāriem pie nākošā jautājuma, ko iesniedz Gelīkungs. Un tajā ir uh, runa par Eiropas Savienības nostāju Kankunā. Madame la Présidente, chers collègues. Priekšsēdētāji, darbie kolēģi. Padome savas 14. oktobra sesijas laikā pieņem secinājumus par Eiropas Savienības pozīciju attiecībā uz Kankuras klimata konferences kuras laikā pasaules uh, programma klimata aizsardzība ir jāskat un balstoties uz šo tekstu. Ei. Oktobra padome, kas notiks nākamajā nedēļā, 18. De... 19. oktobrī, sakarunātājs noteiks vadlīnijas eh, saistībā ar klimatu vadlīnijām. Šī Eiropas Savienības eh, po, eh, pozīcija ietver visus būtiskos aspektus konferencei un eh, sasniedzamos rezultātus Eh, Kyoto protokols pēc 2012. gada sasniedzamais pro, eh, progress dažādās jomās - balī ceļu, eh, ceļu karte, tehnoloģiski aspekti, meža jautājums, finansējuma jautājums. Un visu šo aspektu sakarā padome prezentēja skaidras pozīcijas. Un šobrīd visiem Eiropas Savienības spēlētājiem ir jāizmanto savas pozīcijas, lai nosūtītu skaidru un nepārprotamu viennozīmīgu signālu mūsu partneriem, tādi, kā to ziņoja padome. Un ceram, ka Kankūnas eh, sanāksme eh, dos iespēju pieņemt līdzsvarotus lēmumus, lai varētu pasargāt klimatu pēc 2012. gada. Vairākas tikšanās divpusēji eh, um, kontakti notiek pirms Kankūnas, un tas ir gadījums, kad mēs varam izklāstīt partneriem savas pozīcijas. Pašas konferences laikā šīs proces, e, pozīcijas nepieciešamības gadījumā tiks precizētas, un koordinācijas sanāksmes notiks e, regulāri uz vietas. Protams, mēs rēķināmies ar visām institūcijām, ka tas nāks, tās nāks ar savu devumu lai varētu darīt zināmu to pašu vēstījumu ārējos kontaktos. Paldies! Paldies! Kelī kungam vārds. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es eh, novērtēju padomas atbildi, un es domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi eh, pozitīvi darboties eh, Kankunā un neatkārtot Kopenhāgenes izgāšanos. Gribētu uzdot papildus jautājumu No jūs minētā konteksta es saprotu, ka uh, citas valstis uh, arī paredz darboties tālāk. Cik lielas jūs cerības ir, ka vai jūs varētu panākt tādus saistošus mērķus, ka tie varētu tikt Kankūnā nospraust? Paldies! Alors, je dois euh, vous dire... Man jāsaka, kā precizējums, ka tā tik tiešām ir. Progress būs grūti panākams. Un šim pesimismam ir trīs iemesli. Pirmais - ekonomiskā krīze, kas ietekmē Eiropas Savienību un citas valstis ārpus Eiropas Savienības. Un labā grībā un centieni in, un investīciju jomā uh, tiek pārskatīti un virzienā uz leju. Tāpat arī jaunajām valstīm ir grūti uzņemties saistošas eh, saistības un visbeidzot eh, tas, ka savienotās valstīs netika pieņemts eh, būtisks likums šajā sakarā. Eiropas Savienība ir paturējusi tās pozīcijas, kas bija Kopenhāgenā, un es domāju, ka piesardzīgi ir jādomā, kā mēs šodien iesaistāmies, lai mēs neapdraudētu tās pozīcijas, kādas varētu būt mums kaut kur pēc mēneša. Paldies! Uh, ir vairāk lūgumu uzdot papildus jautājumus. Es varu tikai dot iespēju diviem, tāpēc uh, uh, došu uh, vārdu tādā kārtībā, kā tas uh, tika pieteikts. Došu vārdu tikau kundzē vispirms un pēc tam Obermājer kungam. Tikau kundzē vārds. Paldies, uh, paldies priekšsādātāji. Uh, Ministra kungs, gribētu jautāt, ja jūs paredzat sasaistīt klimata izmaiņu mērķus, tātad piesārņojumu samazināšanai, ar tūkstošgads attīstības mērķiem, ir attīstības valsts, kuras uzskata, ka tas tām izmaksā pārāk dārgi, lai tās nospraustu kādu konkrētu uh, procentuālu ciparu. Uh, izmešu samazināšanai, jo tas uh, mazinās darba vietu veidošanos un ilgspējīgu ekonomiku. Vai jums ir kaut kāda saikna tātad starp šiem tūkstošgadus attīstības mērķiem? Obermajer kungam vārds. Paldies, uh, priekšsēdētājs kundze. Uh, kopš Kopenhāgenes pat tādas valsts, kas ir gatavas sadarboties kā Indonēzija un Brazīlija, faktiski ir uh, pies, pies, pieslējušās G77 blokam. Klimatiskās izmaiņas izvērtās kā debates par eh, godīgumu un taisnīgumu, un jaunatīstības valsts skaidri un gaiši norādīja, ka tās netaisās piekāpties Kankūnā. Mans jautājums ir tāds. Kad šāda veida bloks izveidojas, kā būtu iespējams darboties saulēcīgi, lai novērstu uh, konkrētas sekas un kā mēs varētu uh, eh, tad izdarboties? Oh. Lai atbildētu uz šiem jautājumiem, es domāju, ka jums tik tiešām ir taisnība Eiropas Savienība ir jāmanājuma stratēģija attiecībā pret Kopenhāgenu. Eiropā ir vairāk jāskaidro savu pozīciju. E, Eiropā ir vairāk jārunā ar valstu grupām, kuram ir būtiski atšķirīgi viedokļi no mūsējā. E, klimata pārmaiņas un tūkstošgadas mērķi saikni starp tiem ir acīm redzama. Un uh, tuvāko gadu laikā ir jāprasa, jāprasa tādi paši pūliņi no tiem, kuri Eh, jāprasa pūliņi gan no tiem, kas eh, ir ar attīstītu ekonomiku, un kā arī tiem, kas, eh, kam ir jaunās iznirstošās ekonomikas. Un mums ir nepieciešams rast adaptētus, piemērotus līdzekļus, lai varētu palīdzēt attīstības valstīm. Tas, šis elements attiec uz tām valstīm, kuriem nav līdzekļu šādam samazinājumam. Un es domāju, ka visi līdzekļi, piemēroti, dod, dod iespēju mums domāt par tām valstīm, attīstības valstīm, kā tās varētu samazināt savu siltumnīcas gāzu izmešu apjomu. Thank you. Paldies. Tagad mēs pāriesim pie nākošā jautājuma, ko iesniedzis Papa Nikolau kungs un ir eh, par prezidentūras programmu eh, par priekšlaicīgu skolas pamešanu. Alors, Madame la Présidente, chers collègues priekšsēdētāji, darbie kolēģi. Prezidentūra. Turpinot iepriekšējās prezidentūras uzsākto darbu, stiprinot sadarbību skolas izglītībā, īpašu uzmanību pievērš izšķirīgajām kompetencēm, tā skaitā cīņu pret pilnu izglītības kursa nebeigšanu. Un turpin 2010. gada marta padomu secinājums, kas pasvītroja nepe, nepieciešamību samazināt šādas nebeigšanas gadījumu skaitu un noteikt kolektīvo mērķi to samazināt līdz mazāk nekā 10% līdz 2020. gadam. Un, un šajā sakarā prezidentūra ir uzsākusi vairākas iniciatīvas, tā skaitā ministru līmenī, e, kas tika organizēts pašā prezidentūras sākumā jūlijā, un šis seminārs, kā arī obligātās izglītības e, ģenerāla direktoru sanāksme, le, e, sprieda par Eh, apmācības grūtībām tādās jomās kā matemātika, dzimtā valoda un eh, dabas zinātnes, kā arī par to, kāda politika ir jātīsta, lai varētu cīnīties pret pilnu izglītības kursa nebeigšanu. Eh, pēc šīm sanāksmēm prezidentūra piedāja, lēma par pasākumiem Eiropas ietvaros šajā sakarā lai varētu uzlabot skolas izglītību. Un diskusijas padomē par šiem secinājumiem šobrīd notiek. Prezidentūra paredz tos iekļaut eh, novembra mm, padu, Eiropa padomes sanāksmē. No, eh, Novembra padomes sanāksmē savukārt rekomendācijas tiks sagatavotas drīzumā, lai varētu mazināt e, eh, pilnu izglītības kursu nebeigšanas gadījumu skaitu. E, gan Eiropas, gan nacionālā līmenī, lai varētu pakāpeniski mazināt šādu gadījumu skaitu līdz 2020. gadam saskaņā ar Eiropadomas noteiktajiem mērķiem. Noslēgumā gribu vēlreiz paziņot, ka Eiropas cīņas pret nabadzību atstumtību gadu ietvaros Beļģijas prezidentūra 28. septembrī organizē konferenci eh, pāraut nevienlīdzību, e, apburto loku ar izglītības palīdzību. Un tas palīdzēs arī mums e, nākamajā viedokļu apmaiņā padomē 19. novembrī. Paldies, e, Papa Nikolau kungs. Es pieņemu, ka jums ir papildus jautājums. Paldies. Priekšnādātāji gribētu pateikties ministra kungam par sniegto atbildi. Un man ir sekojoši papildi jautājums. Tie bērni, kas pamat skolu, kas ar viņiem pēc tam notiek? Vai viņi tiek izstumti no sabiedrības, vai viņi dodas uz kaut kādiem tehniskiem darbiem, atrod darba vietas, vai viņiem ir kaut kādas pienācīgas, pieklājīgas dzīves eh, iespējas, vai padomē ir kaut kādi dati. Un Vai komisijai ir lūgts izstrādāt kaut kādu plānu, lai raudzītos, kur šī skola pamešana notiek, kādas ir sekas, tā lai mēs varētu izstrādāt efektīvākas politikas nākotnē? Alors, kolēģi. Dārgie kolēģi, iniciatīva lieliska. Un kontakts starp ministriem un izglītības sistēmas ierēģiem mums parāda to, cik lielā mērā situācijas eh, atšķiras Eiropas Savienības dažādās dalībvalstīs, jo pastāv programmas dažkārt ļoti precīzi, dažkārt selektīvas eh, mūsu dalībvalstīs, lai izvairītos no tā, ka tie, kuri nepabeidz skolas eh, kursu, netiktu marginalizēti. Šī kartogrāfija ir ārkārtīgi svarīga, būs nepieciešams laiks, jo izvērtēt situāciju 27 valstīs, uh, Eh, nav viegls uzdevums. Un es domāju, ka mēs eh, sākam šos darbus Beļģijas eh, prezidentūras laikā, savukārt nākamā, ja Ungārijas prezidentūra varēs uzsākt projektu ieteikumiem, ne tikai lai mazinātu skolas izglītības neveikšanas gadījumu līmeni, bet arī, lai pabeigtu šo strādāt pie šī kartografiskā aspekta 27. dalību valstīs. Uh, attiecībā uz audzēkņiem, kuri nepabeidz pilnskolas kurs, ka tiek, viņi tiek marginalizēti un netiek atgriezt atpakaļ tehniskākā izglītības sistēma. Thank you. Paldies. Ir uh, vēl divi papildus jautājumi no Blinkevičūtas un no Tikau kundzes. Blinkevičūtas kundze, jums pirmai vārds. Uh. Ačiū labai, e, poņa ministra. Paldies, priekšstādātāji, pateicos ministra kungam. Beļģijas veiktie pasākumi cīņā pret uh, nabadzību. Vai jūs nedomājat, ka nabadzība ir tieši viens no iemesliem, kāpēc notiek šī skolas pamešana? Šodien Eiropas parlaments pieņēma ļoti svarīgu lēmumu saistībā ar uh, minimālo ieņēmumu slieksni Eiropas Savienībā? Vai jūs nedomājat, ka cīņa pret nabadzību arī varētu būt pasākums, kas varētu palīdzēt aizstāvēt mūsu jauniešus? Paldies, tik kaukundzē vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Ministra kungs, diemžēl priekšlaicīgi skolas pamešanas rādītāji ir 19% Eiropas Savienībā un 40% tādā kā Uh, valstīs tādās kā Portugāla. Uh, finanšu resursu samazināšanās uh, valstīs un valsts sektorā ir novaduši pie skolu slēgšanas, ir īpaši lauku reģionos. Kad mēs runājam par izglītību, mēs runājam par Eiropas Savienības nākotni. Ministra kungs, šogad cīnoties pret nabadzību un sociālo iztumtību, es gribētu jūs lūgt nospraust obligātus mērķus skolas pamešanas rādītāju samazināšanai. Paldies, vārds ministra kungam! Vēlētos teikt, ka es eh, atbalstu abus runātājus, kuri norāda, ka tik tiešām eh, skolas eh, nebiekšana ir saistāma ar nabadzību, ar atstumtību. Un pilnīgi skaidrs, ka bērni atkarībā no ģimenes statusa statusa, fi, ģimenes stāvokļa, finansiālā stāvokļa tiek iet, ietekmēt, un uh, finanšu krīze kriet vien paplašināja šo uh, parādību. Ko, eh, padomu to ļoti labi saprot, un jūs zināt, ka mēs esam kopīgi pieņēmuši šo stratēģiju 2020, kas pie, iesaista gan ekonomisko attīstību, mūsu izglītības kvalitāti, kā arī cīņu pret nabadzību. Tas kopā vienot, veido vienotu veselumu, kas varētu, manuprāt, sniegt uh, koherentu viengabalainu atbildi. Un es gribētu. Uh, runāt par jautājumu, ko Beļģijas prezidentūra iesniegs apstiprināšanai padomē un kuries ir nos eh, vairāki mērķi. Eh, pirmkārt, nacionālā stratēģija, lai uzlabotu audzēkņu prasmes matemātikā, valodā, kā arī pašreizējā stratēģijas analīze, lai varētu gūt eh, datus, kas palīdzētu pieņemt lēmumu, bet tas nozīmē arī veidot pilotu projektus starp dalībvalstīm, kas ir brīvprātīgi un paredzēti, lai uzlabotu pamat eh, kompetences un prasmes, kā arī efektīvāk izmantot tos instrumentus, kas ir mūsu rīcībā atvērtās koordinācijas metodes, programmas izglītībai, mūža izglītību vai septīto pamatprogrammu izpētai attīstībai e, tehnoloģiskajā ziņā. Lūk, tie ir eh, konkrēti mērķi, ko mēs esam nosprauduši Beļģijas prezidentūrā un pie kuras, domāju, turpinās strādāt nākamās konkrēti Ungārijas prezidentūra. Paldies, un tālāk mēs pāriem pie Higgins kunga jautājumu, kas attiecas uz ES mērķi pilnībā likvidēt savus zemes mīnas. Madame la Présidente, chers collègues. Priekšsēdētāji, darbie kolēģi, Eiropas Savienība jau gadiem ilgi strādā pie jautājuma par pilnīgu sauszemes mīnu likvidēšanu, lai, eh, lai varētu cīnīties pret ārkārtīgu humānu eh, un eh, apkārtējās vīdes postu, ko šīs mīnas izraisa. Eiropas Savienība ir Eh, stingri paudu savu eh, vēlmi likvidēt sauszemes vīrus un pieņēmus attiecīgus dokumentus, un Eiropas Savienība ir pirmā, kas, ta, kas 1997. gada novembrī pēc Otavas eh, konvencijas spēra soļus, Otavas konvencija attiecās uz sauszemes mīnu aizliegumu un Eh, padomi ir pieņēmusi jaunus pasākumus, lai varētu turpināt šos politiskos mērķus pilnībā iz, likvidēt sauszemes mīnas, konkrētāk izveidot kopēju moratoriju ražošanai, eh, pārvadāšanai pret kājnieku mīnām un aicina pielikt daudzpusējus pūliņus atmīnēšanas un citās aktivitātēs, kas ir saistāms ar atmīnēšanu. Eic Eiropas Savienība Eh, aicina turpināt eh, šos eh, pasākums, ko mēs īstenam jau kopš 2003. gada, kā arī ir pieņemtas jaunas darbības pēc Otavas konvencijas, kas ir paredzētas sniegt specifisku dalību valstīm, kas ir konvencijas parakstītājs konkrēti runājot par palīdzību up, upuriem, atmīnēšanu un uh, mīnuskrājumu iznīcināšanu, ņemot vērā to, ka konvencijas daļa ir pieaugusi un, es, lai varētu mazināt upuru skaitu, ir taust, un lai varētu taustāmā veidā uzdomēr jāuz, ir jāuzlabo e, cietušo stāvoklis. Savukārt ka, e, Kolumbijā, Kārtāhēnā otrās uh, konvencijas pārskatīšanas laikā pieņemtie, pieņemtā programma norāda, ka jauna e, lēmumi tiek gatavoti, veidojot specifiskus darbības plānus, lai varētu palīdzēt upuriem, palīdz, e, paralēli politiskām padomas darbībām, palīdzības programmas palīdzības attīstībai ietvaros un kaimiņattiecību politikas ietvaros kopīgi ar dalību valstu nacionālajām programmām ir eh, par aptuveni 1,8 miljārdu eiro eh, nodrošinājušas eh, palīdzību pasaules līmenī mm, šiem upuriem un vispār atmīnēšanai. Paldies, Higiens kungs, vārds jums papildinātām uzdošanai. Jā, paldies par šo visaptverošo atbildi. Jūs minējāt dubultu konvenciju, kas ir saistīta ar uh, kasešu munīciju, un Eiropas uh, kom komisija vai savienība ir piešķīrusi 1,8 miljārdus eiro, bet tikai 1,5 no šīs summas tika iztērēti. Un, diemžēl, eh, kainieki mīnas un zem, uh, sauszemes mīnas joprojām tiek izmantots. Un ir ļoti daudz cietušo, un mums ir vienu reizi jātiek galā ar šo jautājumu. Pilnīgi pareizi. Ir iztērēts pusotras miljards. Ir ārkārtīgi daudz eh, upuru 2000 mēnesī, un Eiropas Savienība nevar paveikt viena pati pilnīgi visu. Es domāju, ka es skaidri izskaidroju, cik eh, lielā mērā mēs apzināmies eh, humāno šīs problēmas aspektu. Diemžēl mēs nevaram aiz, virzīties daudz tālāk lēmumu pieņemšanas ziņā. Iespējams, vēl kāds progress atbruņošanas ziņā, un mēs esam īpaši iesaistījušies darbā šajā aspektā, kas attiec uz kainieku mīnu aizliekšanu. Paldies, ir vēl divi papildus eh, jautājumi no Kelie kunga un Rūbiga kunga, un došu vārdu Rūbiga kungam pirmajam. Paldies, priekšsēdētāji! Kainieku mīnas, manuprāt, būs ļoti liela problēma tuvākajā nākotnē. Vai jūs domājat, ka būtu labi izstrādāt uh, pētniecības programmas uh, šo kainieku mīnu uh, detektēšanai. Mēs zinām, ka tā ir globāla rakstura problēma. Vai jūs domājat, ka būtu iespējams nodrošināt un panākt to, lai attiecīgās institūcijas veic šādas pētniecības programmas. Kelī kungam vārds paldies. Vispirms pateicos un kolēģim Higgins kungam par šī jautājuma iesniegšanu, tāpat pateicos padomēji par atbildi. Domāju, ka Eiropa ir aktīvi darbojusies risinot šo situāciju. Bet gribētu uzdot padomē jautājumu, vai jūs esat apmierināti ar eh, to, kā ANO darbojas šajā jomā, un vai viņi varētu darīt eh, kaut ko vairāk, tā kā mēs darām? Paldies! Paldies. Jums vārds, ministrs kungs. Alors, les deux questions sont très complètes. Abi jautājumi viens otru savstarpēji papildina. Es tādējādi uz tiem atbildēšu. Ikviena pētniecības programma un meklēšanas programma, lai atrastu pasaulē kainieku mīnas, ir apsveicama ir cieši jāsadarbojas šajā sakarā ar apvienotiem nācijām un ir jāvienojas apvienoto nāciju instancēs ar tiem, kas veido šīs instances. E, tas ir ilgatermiņa darbs, jo ir jāpārliecina citi, kuri nepiekrīt investējamajiem līdzekļiem, izveidojot šāda veida meklēšanas programmā. Thank you. Next... Paldies! Pāriešu pie nākošā jautājuma, un eh, tas ir Blinkevičūtas kundzes jautājums par var, eh, novērošanas centra izveidi cīņai pret vardarbību pret sievietēm. Priekšsēdētāji, darbie kolēģi! Cīņa pret vardarbību pret sievietēm ir kopīgs mērķis parlamentā un padomē. Mūsu institūcija strādā pie šī jautājuma nu jau vairākus gadus un dažādos atš, eh, kontekstos es atgādināšu pagājušā gada rezolūciju, kad mēs atzīmējām desmito gada dienu kopš apvienoto nāciju rezolūcijas, kas 25. novembri nosaka par dienu uh, E, cīņai pret vardarbību pret sievietēm. Un šajā sakarā tika uzaicināta komisija nāk klajā ar priekšlikumu kopienas e, politikai un aicināt dalību valstis izveidot e, vienotu datu uzkrāšanas sistēmu. Kā to atgādina deputāte? Martā Padoma aicināja komisiju veidot Eiropas stratēģiju, lai apkarotu vardarbību pret sievietēm. Viena no prioritātēm, ko identificē padomu šajā sakarā, ir sagatavot Eiropas observatoriju vardarbības pret sievietēm novēršanai un uzsākot eh, stratēģiju cīņā pret vardarbību pret sievietēm, uh, arī runājot par šādas observatorijas izveidošanu, tad šobrīd vēl nav līdz galam izlemts saturs. Mēs saņemsim šo stratēģiju nākamā gada laikā, tā tad ir ļoti iespējams, ka skaidrs priekšlikums būs nepieciešams, lai šo observatoriju izveidotu, un padomi, kā likumdevējs var izteikties tikai balstoties uz komisijas sagatavotu priekšlikumu. Un šāds priekšlikums tiks skatīts pienācīgajā kārtā padomē e, kop līdzlikumdevēja kārtībā sadarbībā ar parlamentu, bet šajā e, etapā ir vēl priekšlaicīgi noteikts tos mērķus un saturu šai observatorijai vardarbības eh, pret sievietēm novēršanai un eh, runāt par konkrētiem datumiem. Blinkeviča Eutis Kundze būtu. Paldies. Pateicos ministrs kungs par atbildi. Bet tomēr vajadzētu saglabāt cerības. Cerības, ka šis uh, novērošanas centrs kādu dienu tiks atvērts un ka varēs uh, vākt datus par uh, vardarbību pret sievietēm, bet es gribētu saņemt precizējumu. Jūsuprāt, dati, kuri šobrīd ir dalību valsts rīcībā, vai ar tiem pietiek, lai varētu formulēt, definēt šo prioritāti cīņai pret uh, vardarbību pret sievietēm, uh, jo, manuprāt, uh, šis mērķis nav atbilstoši definēts, un tieši iemeslu dēļ pastāv tik daudz vardarbības pret sievietēm Eiropas Savienībā. Alors, je pense que... Es domāju, ka jūsu sacītais nav nepareizs. Šobrīd ir grūti pateikt, ka, lai izveidotu šādu observatoriju, būtu būtu iespējams balstīties uz dalībvalstu datiem attiecībos tautskaitīšanu dažādiem vardarbības tipiem, lai precīzāk ieskicētu problemātiku. Tas ir iesākums, un mēs sagaidām no komisijas schēmu, metodes, direktīvu, lai varētu harmonizēt darbības visās 27 dalībvalstīs un drošā veidā uzskaitīt vārdarbības veidus, proporcijas un kopīgi iespējams veidot stratēģiju, kas dos savus augļus. Paldies, ministra kungs. Uh, Rubikungs, uh, vēl viens papildus jautājums. Paldies, priekšsēdētāji. Gribētu uzdot jautājumu padomēji. Jums ir aģentūras, kuras nodarbojas ar šādiem jautājumiem. Uh, ir aģentūra arī Vīnē. Vai būtu iespējams aicin, eh, sazināties ar šo aģentūru un lūgt, lai tā vērš uzmanību tieši šai tēmai un lai izstrādāt šo tēmu, lai mums nebūtu jārada kāda jauna institūcija. Es eh, domāju, ka vīnas aģentūra ir ļoti labā pozīcijā, varētu veikt šādu darbu, un viņiem ir kvalificēti un atbilstoši darbinieki. Paldies! Cette question. Es, es, protams, esmu par jau esošas aģentūras izmantošanu tā vietā, lai radītu citu. Es domāju, ka mums ir pārāk daudz aģentūru jaunas, nevajag vairāk radīt, un es ceru, jebkurā gadījumā, ka izstrādājot šo taktikas schēmu, ar ko komisija nāks klajā, ka būs iespējams izmantot sašotās struktūras, kā piemēram vīnas aģentūra. Thank you. Paldies. Tagad mēs varam pāriet pie nākamā jautājuma, kuru ir uzdevis Fernandes kungs, un te ir runa par eh, bioloģiskiem atkritumiem. Voilà, Madame la Présidente, chers collègues. Priekšsēdētāji, darbie kolēģi, līdzīgi parlamentam Padome ir pieņēmusi secinājumus par zaļo grāmatu attiecībā uz bioatkritumu pārvaldību Eiropas Savienībā 27. jūnija 2009. gadā, un šajos secinājumos padome aicina komisiju turpināt ietekmes izpēdi, lai varētu iz, nāk klajā ar likumdošanas priekšlikumu Eiropas Savienībai par biodegradējumiem notiekumiem, eh, atkritumiem līdz 2010. gadam. Jūs teiksiet, ka ir jau 2010. gads un konkrēti padomē aicina komisiju izskatīt preventīvos pasākumus, lai ieviestu atkritumu šķirošanu, kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, kas ir balstīta uz integrētas pārvaldības e, sistēmu izsekojamībai visa procesa gaitā, kā arī prasību noteikšanu marķējumam un kvalitātes kritērijiem kompostam un pārtiks atkritumiem. Savukārt 11. jūnijā Eh, tiks eh, pieņemts paziņojums par bio eh, atkritumu pārvaldību Eiropas Savienībā. Un šeit komisija norāda, ka tā ir iecerējusi turpināt darbus, ieviešot tehniskos noteikumus bioatkritumu pārvaldības atbalstam un grozījusi direktīvu 86, 207, kas ir kas attiecas uz attīrīšanas darbiem, padomi e, sagatavos e, jaunus e, jaunus priekšlikumus, un 21. septembrī padomu organizēja sanāksmu, lai apspriestu citas starpā arī paziņojumu pēc būtības. Un šīs konferences rezultāti tika paziņoti padomēji 14. oktobrī, tātad pavisam nesen. Much, Paldies, uh, Fernandes kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, ministra kungs, Eiropas parlaments ir pieņēmis konkrētu direktīvu ar lielu balsu vairākumu, un tā bija direktīva par bioatkritumiem. Un tas tiešām dod tādu juridisku noteiktību un garantijas, un tas sab, sakārto virkni ļoti atšķirīgu tekstu, kas jāmeklē dažādos likumdošanas aktos. Un ja mēs vēlamies izveidot uh, un sasniegt 20. gada stratēģijas mērķus par ilgspējīgu, zaļu, eh, inteliģentu, viedu attīstību, tad mums ir jāatrod veids, kā to izdarīt. Un, piemēram, izmantojot augstu kvalitātes kompostu, mēs varam ievērojami uh, palīdzēt klimata pārmaiņu jomā, klimata aizsardzībā, aiz, augšņu aizsardzībā vai arī padome vēlētos eh, konkrētu, specifiskāku direktīvu pieņemt konkrēti par šiem jautājumiem. Eh, priekšsēdētāji, mēs esam, eh, es esmu diezgan devīga bijusi, bet papildus jautājumiem ir atļauts tikai 30 sekundes izmantot. Lūdzu, ministra kungs. Maksimāli īsi priekšsēdētājs. Mēģināšu izteikties. Jautājums ir ļoti interesants. Tas, kā jūs zināt, komisijai piedāvā vai nepiedāvā konkrētu direktīvu. Padome savā paziņojumā par turpmākajiem etapiem bioatkrituma pārvaldībā norāda, ka komisija nav konstatējusi trūkums pašreizajā likumdošanā, kas pieprasīja specifisku likumdošanu, bet paziņoja grozījumus direktīvā, kas attiecas um, uz attīrīšanu. Tas jūs varbūt neapmierinās, bet ziniet, ka sagatavojot padomu secinājums 2009. gadā izrādījās, ka dalība valstis uh, nav vienprātīgas par to, vai ir nepieciešama specifiska direktīva bioatkritumu sakarā. Un man atbildi nebūs ne jā, ne nē, jo dalībvalstīm nav vienota viedokļa, un padome ar lielu interesi izpētīs komisijas priekšlikumus attiecībā uz šo direktīvu eh, par eh, attīrīšanu. Ati, un ar attiecīgi arī rīkosies. Paldies, mani komentāri nebija vērsti uz jums. Tagad mēs pārējām pie nākošā jautājuma, ko iesniegusi Magineses kundze, kurā ir runa par atkārtotu recesiju. Un uh, ir runa par šī 3% mērķa uh, ilgspējību. Paldies, priekšsēdētāji, tārgie kolēģi. Stabilitātes pakta galvenais mērķis eh, ir notrošināt cenu stabilitāti Eiropas Savienībā un atbilstoši līgumam dalību valstīm ir jāveic nacionāla politika eh, saskaņota ar izaugsmas un stabilitātes paktu un eh, atbilstoši ekonomiskās politikas vadlīnijām. 7. septembra padomas sēde vienojās pār to, ka no 2011. gada uh, tiks. Tiek veikti īpaši pasākumi. Tātad jāizstrādā nacionālās reformu programmas un uh, nacionālajie stabilitātes pakti, lai nodrošinātu uh, saskaņot uzraudzību par budžeta disciplīnu, par makroekonomisko stabilitāti un izaugsmi. Tātad uh, tāpat laikā nodrošinot uh, individuāls atsevišķas uh, uh, struktūras. Ir nepieciešama labāka koordinācija Eiropas Savienībā, un tieši tādā veidā tā būs iespējama, un tā varēs stiprināt budžeta disciplīnu. Tieši tāpēc ir nepieciešams arī veikt pasākumus, lai varētu nodrošināt šo manis iepriekš minēto budžeta disciplīnu. Jaunā stratēģija 2020 eh, nodarbinātībai un eh, saprātīgai un ilgspējīgai un eh, visieptvarošai izaugsmai, ko pieņēma 17. jūnijā. Tātad tur ir sniegts atbildes šiem mērķiem. Ir paredzēta politikas uh, Uh, vēršana tā virzienā, lai veiktu reformas vidējā un ilgākā laika termiņā tieši, lai nodrošinātu labvēlīgus apstākļus izaugsmē darba vietu veidošanai un lai tiktu garantēta arī valsts finanšu dzīvotspēja. Uh, šī 2020 stratēģija kā jūs zinat, bija viens no galvenajiem mērķiem, eh, viens no tās galvenajiem mērķiem bija eh, nodrošināt eh, izpēt un attīstību, tāpat arī izglītību, par to mēs runājam jau iepriekšējā jautājumā, paredzēts arī uzlabot sociālo iekļautību un tāpat arī samazināt nabadzību. Tātad šeit es neredzu nekādas nesaskaņas starp stabilitātes paktu un tiem pasākumiem, kas ir paredzēti, lai nodrošinātu nodarbinātību un izaugsmu. Thank you, Mrs. McGuinness. Paldies, vārds Maginas skundzei. Paldies par atbildi. Es gaidīju detalizētāku atbildi. Es pārstāvu partiju, kas atbalsta šo te 3% mērķi, un to dara visvadošās partijas īrijā, jo, manuprāt, tas ir ļoti svarīgi. Tas nav pašmērķis, bet Eiropas Savienības stabilitātei tas ir svarīgi. Un Es vēlētos atsaukties uz mūsu finanšu ministra uh, runu, ko, uh, ko viņš teica šorīt. Viņš ļoti skaidros uh, tiešos vārdos runāja par to, kādi ir izaicinājumi un ko viņš domā par Francijas izteiktajiem priekšlikumiem atvieglot lūkšos noteikums. Un, protams, ka būs ļoti grūti ievērot šo te mērķi, bet tas ir svarīgi to darīt. Paldies, ministra kungs, jums vārds. Jūs eh, runāt par īrijas problēmu. Es saprotu, mēs visi apzināmies šo problēmu, un mana atbilde uz jūsu sākotnējo jautājumu ir ļoti plaša 27 valstu sakarā, jo mums ir jābūt koherentai politikai, stabilitātes politikai un atveseļošanās politikai, un tiesa, ka daudzi, ņemot vērā savu atkarību parādas stāvokli, gadējo parādu, kopš no nu jau diviem, trim gadiem un kopš krīze, iestājās dzīvo sliktākā situācijā nekā citi. Īrija tiesa pārdzīvos grūtus brīžus un Ticiet man, ka Eiropa saprot šo sarežģīto situāciju. Taču vairākas valstis ir šajā pat situācijā, vēl citas tajā atradīsies rīt, un stingrība eh, neizslēdz solidaritāti, un es domāju, ka ņemot vērā komisijas šīs nedēļas pasākums ekonomiskās pārvaldības ziņā, mēs. Uh, uh, redzam caurviemies bažas neatstāt ceļa malā kādu no valstīm. Jūs zināt, ko Eiropa bija varēja būt eh, izdarījusi ar Grieķiju, piemēram, bet ziniet, ka nekādā gadījumā Eiropa nepametīs nevienu no savām 27 valstīm. You, minister. Had... Paldies, ministra kungs. Man ir ļoti daudz pieteikšies kolēģus papildu jautājumiem, todēļ tomēr man būs jāizdara izvēle, ņemot vēla, vērā to, kas, eh, to, kuriem kolēģiem jau bijusi iespēja uzstāties, eh, lūdzu Krolī kungs un Papa Nikolau kungs. Paldies priekšsēdētājs vēlētos pateikties arī padomus pārstāvim divi īsi jautājumi. Tad, kad mēs runājam par 3% deficītu, šķiet, ka uh, Grāmatvedības standarti un finanšu pārskats standarti ir atšķirīgi dažādās dalībvalstīs. Un, ja mēs runājam par uh, īstenošanu un šī te standarta ievērošanu, uh, cik lielā mērā tiek ņemta vērā krīzes situācija un kādas manevrēšanas iespējas ir uh, dalībvalstīm ar šo ciparu? Uh, Papa Nikolaukungs. Paldies, ministr, ministra kungs. Ja mēs runājam par 20. Eh, gada stratēģiju, protams, ka ziņojums, eh, tas vēstījums, ko mēs cenšamies sniegt, ir optimistisks skatoties nākotnē. Ja mēs paredam, paredzam inovāciju, ne, eh, inovācijās ieguldīt vairāk, attīstīt enerģētiku un tā tālāk. Protams, ka mēs to visu centīsimies darīt, bet. Ja mēs pastamies, kāds līdzvar trūkums ir starp Eiropas ziemeļiem un dienvidiem, uh, Ja mēs aplūkojam, piemēram, Eirogrupas eh, valstis, ja mēs aplūkojam, teiksim, Franciju un Vāciju, un tāpat laikā salīdzinām to ar situāciju Grieķijā, tad, nu, šīs situācijas faktiski ir nesalīdzināmas. Manuprāt, eh, virknē valstu eh, cilvēki vienkārši var izmantot šo situāciju savā labā. Uh, kādā veidā tiks šī plaisa starp dienvidiem un ziemeļiem Eiropā izlīdzināta. Paldies, ministra kungs, jums vārds. Paldies, divi jautājumi, divas atbildes. Tātad uz pirmo jautājumu. Protams, ka ir uh, līdz šim pastāvējušas un pastāv zināmas uh, uh, neatbilstības. Grāmatvedības normu saskaņošana notiek, jo Mums uh, ir jābūt eh, godīgiem uh, Eiropas Savienības ietvaros, un mums ir jābūt balstītiem uz vieniem aprēķina veidiem, metodēm, un šis darbs tiek veikts. Runājot par šo uh, elastību un 3% maržu, uh, šī elastība Mēs jau to zinām kopš 2009. gada, tā jau tas bija un 2010. gadā Un 2011. gadā tā būs nepieciešama, lai ļautu mūsu dalību valstīm atgriezties eh, veselīgā budžeta uh, atmosfērā, jo tikai ar stingrību varētu šo 3% maržu ievērot, bet tā tas nav. Es domāju, ka Eiropas institūcijas ir labi sapratušas, ka uh, Eh, krīzes apstākļos arī dalībvalstīm ir jādod laiks, lai varētu atrast šo eh, budžeta stabilitāti, šo budžeta līdzsvaru līdz 2013. gadam. Runājot par eh, šo līdzsvaru trūkumu starp ziemeļiem un dienvediem. Vai nu mēs šeit runājam par ziemeļiem un dienvediem vai starp dalību valstīm, kuras ir vairāk izmantojušas Eiropas Savienības sniegto palīdzību un atbalstu, lai attīstītu savu ekonomiku un uh, uh, savu ražīgumu un radītu darba vietas, un ir atkal otras valsts, kuras ir mazāk to darījušas. Šai ziņā domāju, ka Eiropas Savienība ir jānodrošina, Eiropas Savienībā ir jānodrošina, zinām, kohēzija un Eiropas Savienības budžetā paredzētie līdzekļi kohēzijas fondam uh, Tie ir jāizmanto, lai mazinātu šo līdzsvaru trūkumu. Kā jūs teicāt, starp ziemeļiem un dienvidiem es neesmu pārliecināts, ka tas ir vienīgais nelīdzsvars, kas pastāv Eiropas Savienības iekšienē. Paldies! Thank you, Mr. Winner. Paldies, un tagad eh, mēs vēršamies pie tikā kundzes jautājumu, kurš būs pēdējais. Jautājums, kas attiec uz padomus pasākumiem darba ņēmēja pārvietošanās brīvības veicināšanai starp dalību valstīm. Priekšsēdētāji, dārgie kolēģi, padomi gribētu atgādināt, ka brīva pārvietošanās ir viena no pamatbrīvībām, ko garantē līgums un atrastinātās tiesības Un tas nozīmē Eiropas pilsoņu tiesības dzīvot un strādāt citā dalībvalstī. Runājot par pagaidu ierobežojumiem iestāšanās līgumā, katra dalībvalsts kas turpina piemērot ierobežojumus, izvērtē, kā tas atsauc uz tās darba tirgu un lemj pār esošo ierobežojumu paturēšanu vai mazināšanu līdz eh, pārējais perioda beigām 2011. gada aprīlis eh, tām, kuras iestājās 2004. gadā un 13. Eh, gada decembris tām, kuras iestājas 2007. 2007. gadā kā arī ir iespējams šos ierobežojumus atcelt trešā pārejas perioda fāzē, ja e, nav iespējams noteikt, ka darba tirgus šajās valstīs ciestu no smagiem traucējumiem. Kopš 2009. E, gada māja, kad Dānija pie, e, šķīra brīvu piekļuvu savam darba tirgumu, Eh, vairāk nav grozīti pārējais noteikumi, ko piemēro dalībvalstis, kamēr vairums dalībvalstu piešķir brīvu pieju citu dalībvalstu, tas ir to valstu, kas ir iestājušās pēc 2004. gada Eiropas Savienībā, tomēr desmit dalībvalstis vēl patur spēkā dažus ierobežojumus. Padomi pasvītrot to, ka eh, nedrīkstētu eh, šeit eh, piesaukt finanšu un ekonomikas krīzi kā iemeslu, lai pamatotu šādu ierobežojumu pastāvēšanu, un ir jādomā par piemērotiem rīkiem stratēģiem, kas dot iespēju identificēt un analizēt šķēršļus, kas attiec uz strādājošo geogrāfisko mobilitāti un uh, atceltu pašreizējos esošos šķēršļus uh, saskaņā ar līguma prasībām. Paldies, uzklausīšu vēl tikau kundzes uh, papildu jautājumu un uh, papa Nikolau kunga jautājumu. Abas uh, vien pēc otra tikau kundzei vārds vispirms. Paldies, priekšsādātāji ministra kungs, uh, pateicos par atbildi. Un es gribu lūgt jūs un padomi aicināt dalību valstis atcelt uh, barjeras brīvai darba spēka kustībai, tīpaši no Rumānijas un Bulgārijas. Gribētu norādīt uz to, ka vienlīdzīgu iespēju nodrošināšana darba tirgu visiem strādājošiem no visām dalību valstīm ir uh, izšķiroši svarīga, lai aizsargātu strādājošos tajās valstīs, kur viņi ierodas. Tāpēc lūdziet dalību valstīm atcelt uh, šīs pārvietošanās barjeras. Paldies, priekšsēdētājs kungs, uh, kundze saka papa Nikolau kungs. Uh, ministra kungs, mēs dzirdējām par problēmām saistībā ar pārvietošanos. Tāpat laikā Eiropa veic iniciatīvas, lai veicinātu mobilitāti šajā tīpaši sarežģītajā periodā, un daudziem Eiropas pilsoņiem tā ir uh, tāda apzināta noteikti izvēle, tīpaši jauniešu vidū. 2007. gadā tika pacelts jautājums par darba spēku mobilitāti šis jautājums, un tagad jau ir 2010. gads, uh, jā, ir Leonardo da Vinci programma. Uh, strādājušo mobilitātei, un mēs ceram, ka būs arī jauna priekšlikuma šai eh, tēmā. Es eh, saņēmu vēl vienu lūgumu no Sinklēra kundzes uzdot papildus jautājumu. Es došu viņai šo iespēju. Paldies, priekšsēdātājs kundze, pavisam īsi. Kādus eh, soļus padome ir spērus attiecībā uz tiem bēgļiem, kas ieplūst Eiropas Savienībā? lai viņi saņemtu dokumentus un lai viņi tālāk varētu nokļūt citās dalību valstīs. Un uh, kā uh, tiek nodrošināts 51. gada uh, konvencijas nosacījumi par patvērumu pieprasīšanu pirmajā valstī. Ministra kungs, lūkšu jums atbildēt uz visiem šiem trim jautājumiem pēc kārtas. Alors, vous, vous dire Vispirms, Brīva pārvietošanās ir patiesa padomas prioritāte. Es domāju, ka mēs darām visu, lai norādītu dalību valstīm, kas ir paturējuši zināms ierobežojums, lai varētu pareizi analizēt pārējais etapu, kad ir spēkā vēl šie ierobežojumi, un skatītu, kā tos atcelt. Lai atbildētu uz vēl vienu jautājumu, gribu piebilst, ka brīva pārvietošanās ir padomas prioritāte un it īpaši prezidentūras prioritāte, jo darba eh, programmās eh, prez, eh, trio, tātad Spānija, Beļģija, Ungārija programmās atradīsiet, ka tiek strādāts pie vienotā tirgus skatīšanas, lai varētu e, ieviest četras brīvības Eh, ņemot vērā to, ka ir būtiski izmantots visu vienotā tirgus potenciālu. Un mūsu programma specifiski skata šādu pārejas eh, periodu pastāvēšanu, kas ierobežotu jauno dalību valstu strādājušo kustību vai būtu jāuzskata, ka šie pārējais ierobežojumi nav savietojami ar brīvu strādājušo pārvietošanos. Es par to nevaru lemt, jo pārējus, pārējais notiekumi ir iekļauti iestāšanas līgumos, un tādas tika izmantota visu iestāšanos gadījumu. Un Mēs varam aicināt katru dalību valstī analizēt ietekmi šiem ierobežojumiem uz savu darbu tirgu un lemt par to paturēšanu vai at, atteikšanos līdz pārējais periodu beigām. Atgādījum 2011. gada aprīlis vai 13. gada decembris attiecīgi 2004. un 2007. gadā iestājušiem valstīm. Paldies! Tie jautājumi, kas netika atbildēti. Es, es... Uz pāriem at jautājumiem atbildēs rakstiski. Es eh, no uh, Sociālistu un Demokrātu progresīvās alianses grupas Eiropas parlamentā saņēmusi lūgumu Anrika Guero Salom kungu nozīmēt konstitucionālo lietu komitejā. Viņš aizstās Ramonu Atondar kungu. Vai ir kādi komentāri? Acīm redzot, nē. Tad uh, mēs apstiprinam šo.